Uh, good afternoon, colleagues. Before we move to... Labu pēcpusdienu, kolēģi. Pirms mēs pārējām pie balsošanas, man ir paziņojums. Apvienotās karalistes atbildīgās iestādes ir ziņojušas parlamentam par Daniela Daltona ievēlēšanu, aizstājot Filipu Bredbornu. Eh, kas stājas spēkā no 2015. gada 8. janvārī. Saskaņā ar 7. panta 1. punktu aktā par parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlošanās un 4. panta 1. punktu reglamentā Daniela Daltons kungs eh, stājas eh, savā amatā no 2015. gada 8. janvāra un es gribēju norādīt, sveikt mūsu jauno kolēģi norādīt, ka saskaņā ar reglamenta 3. panta 2. punktu Uh, līdz viņa dati tiek pārbaudīti un uh, lēmums netiek apstrīdāts. Daltona kungs ieņem savu vietu parlamentā, tā struktūrās un bauda visas ar uh, to saistītās tiesības. Ja vien viņš ir parakstījis deklarāciju, ka viņš, viņam, uh, amats, uh, ka viņam nav citu amatu, kas neatbilst uh, Eiropas parlamenta stat deputātu statusam. Vēl viens punkts. Uh, Ferēras kungs. Uh,